Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labu pēcpusdienu visiem dāmas un kungi. Un mēs varam sākt pēdējo paneļu diskusiju šajā plenārsēdē. Ilgspējīga zilā ekonomika, kas samazina spiedienu uz okeānu. Vispirms gribētu teikt, Mēsneris kundzei liels paldies, ka organizēja šo pasākumu kā Hercekungs tikko ļoti labi mums pastāstīja, ir ļoti svarīgi saglabāt okeānu ļoti labu situāciju. Un eh, tas arī faktiski, Eiro, ka būtu Eiropas okeāna aģentūra. Un uh, gribētu, ka tiešām eh, pasauli saprot eh, daudz vairāk nekā no mēnesis virsas saprot, nekā to, kas notiek mūsu okeānos. Un gribētu atgādināt jums, ka šī pēdējā plenārsēta galvenokārt eh, pievēršas uzmanību potenciālam izaugsmē un darba vietām zilajā ekonomikā un kādā veidā samazināt negatīvo ietekmi uz okeāniem. Kā Hacekungs tikko teica, 50% no mūsu pārtikas un enerģijas un resursiem nākotnē būs jārada, pamatojoties uz to, ko mums dod okeāni, bet gribētu es piebilst, kā daudzas no valstīm, kas robežojas ar okeāniem, tām ir ļoti liels uh, bezdarbs. Un tādēļ ļoti svarīgi Eiropiešiem uh, veidot integrētu jūras politiku, lai nodrošinātu politikas koherenci, saskaņotību visur. Uh, zilās ekonomikas sektoros. Un, lai saskaņotu šīs eh, politikas jomas, tas būs ļoti liels izaicinājums. Jāsamazina arī regulatīvas šķēršļus Eiropas Savienībā, piedāvā ļoti lielu finanšu atbalstu. Esmu pārliecināts arī, ka komisā, eh, komisijas pārstāv arī šodien runāja par to. Un uh, Eiropas Savienības pētniecības programmas un uh, Eiropas Savienības struktūra uh, fondi, piedāvāja tīpaši arī Eiropas Savienības reģionālais fonds un uh, arī jūrniecības un uh, zivsarmacijas fonds piedāvā šādas iespējas. Arī piekrastes un jūras turisms, akvakultūra, zilā enerģija, jūras biotehnoloģija. Visas šīs jomas uh, skar arī pie tām strādā Eiropas Savienības likumdošanas procedūra. Un šajā panē diskusijā mēs pieskarsimies vairākiem no šo jautājumu. Gribētu pieminēt arī dažas bažas, ko vēlētos paust. Jūs zināt, ka Lielbritānija ir valdījusi pār jūrām gadu desmitiem. Un daži saka, ka viņi drīzāk satracināja likumdošanu, radīja viļņošanos likumdošanā. Bet es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt Lielbritāniju kā daļu no daudzām pētniecības iniciatīvām Eiropas Savienībā, ka, ko tā ir uzsākusi tīpaši okeanogrāfijas jomā un uh, visur, kas ir saistīts ar šo tematu, par ko diskutējam šodien. Tagad vēlētos dot vārdu Emma Navaro. Viņa ir vicepriekšādātāja Eiropas Investīcija bankā, un viņa saņems uh, savā uzstāšanās runai četras minūtes laika. Paldies! Man ir liels gods uh, būt šeit kopā ar jums un gribētu sveikt Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju par to, ka dodat mums iespēju runāt par okeānu nākotni. Tā ir ļoti nepieciešama diskusija, tā ir nākotne, kas eh, no kā ir atkarīga mūsu visu dzīve. Un tas ir būtiskais punkts par to, kā mēs varam uh, panākt un virzīt uz priekšu uh, ilgspējīgu okeānu izmantošanu un saglabāšanu. Gribētu atgādināt šodien, ka mūsu okeāni sniedz tādu lielu ieguldījumu arī globālajā ekonomikā, un ir, tas ir potenciāls dzinējspēks gan darba vietām, gan inovācijām, un liela ekonomiskā iespēja sniedz arī nākotnē. Un mēs visi arī zinām, ka mēs, uh, okeāni ir būtiski, lai risinātu daudzas uh, būtiskus globālus izaicinājumus eh, pārtikas drošumā, enerģijas piegādē un dabas resursu izmantošanā un globālā sasilšanas samazināšanā. Lai izmantot pilnus okeāna potenciālu, tas būs iespējams tikai tad, ja mēs nodrošināsim drošību, drošu izmantošanu, un pagaidām šī situācija ir tiešām ļoti apdraudēta, un uh, ir ārkārtīgi negatīva šī situācija. Tas tiešām izraisa lielas bāžas. Mums ir vajadzīga tāda atbildīga un ilgspējīga pieeja ekonomikas attīstībai okeānu jomā, lai nodrošinātu, ka vislielākais dabas resurs uz eh, zemes netiek negatīvi ietekmēts, un no tā varēs arī nākamās paaudzes gūt labumu. Lai panāktu to, ir nepieciešama ilgspējīga zilas ekonomikas programma, uh, To nodrošina gan Eiropas komisija, gan arī Eiropas parlaments, un šī programma ir jāvirz uz priekšu. Eiropas investīciju bankai, kas atbalsta ilgspējīgu zilo ekonomiku, šis jautājums ir prioritārs. Tas ir tikai dabiski ilgspējīgas uh, attīstības un uh, klimata programmas uh, atbalsts ir mūsu misijas būtiska daļa kredīti klimata aizsardzībai. Mums ir tādi ļoti ambiciozi klimata mērķi. Vismaz 25% no mūsu finansējuma ir veltīta klimata programmām. 60 miljārdi eiro bija pagājuši gadu. Mēs 100 eh, eh, miljārdu dolārus ieguldījām visā pasaulē, un gadu gaitā mēs esam bijuši tā kā stūrakmens investīcijās zilē ekonomikā, gan e, mēs esam e, arī mobilizējuši privātā sektora kapitālu, atbalstījuši ilgspējīgus e, projektus gan Eiropā, gan arī ārpus tās. Labs piemērs ir mūsu flagmaņa loma, ir arī atbalstā divas trešdaļas no visas kapacitātes mēs atbalstījām vairāk nekā 1,6 miljārda eiro pēdējos piecos gados arī ārzonas. Mēs atbalstām šo sektoru, kas paplašanās. Tāpat es arī varētu pieminēt mūsu investīcijas piekrastes aizsardzībā. Mēs atbalstām arī zaļumošanas eh, pasākumus jūrniecības sektorā un ir daudz citi piemēri. Mēs strādājam arī, lai aizsargātu okeānus no uh, Plasmasas atkritumiem tas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem ekosistēmām šodien. Tādēļ pagājušajā gadā mēs uzsākām kopā ar Vācijas un Francijas attīstības bankām mūsu tīro okeānu iniciatīvu. Nākamais piecos gados mēs sniegsim 2 miljārdus eiro projektiem, kas samazinās eh, jūras atkritumus, it īpaši plasmasas atkritumus. Un, eh, šī, un arī neapstrādātās eh, kanalizācijas ūdeņus. Un tas ir eh, tie projekti, kam būs ļoti lieli vides un sociālai ietekme. Kā tiesti zilo ekonomiku, te nav runa par to, kā iegūda tikai vairāk naudu. Šeit ir jārisina arī jautājums par kvalitīvām inovācijām, kā novērst arī šķēršļus. Zilās ekonomikas projektas eh, tie saskaras arī, arī ar šķēršļiem, tīpaši kā piesaistīt privāto kapitālu Šeit runa ir par jaunu tehnoloģiju attīstību un par tirgus uzlabošanu, lai risinātu šo problēmu. Mēs esam izstrādājuši kopā ar komisiju finanšu instrumentus, kā samazināt riskus tādos projektos, eh, kas ir eh, piesaista privātos investors. Tas ir izšķirīgi, tādēļ, ka inovācija un zinātne ir būtiskas, lai risinātu problēmas eh, un lai atbalstītu okeāna ekonomiku, lai veidotu ilgspējīgu ekonomiku, mums ir jānodrošina finansējums. Tām ir jāpārsniedz arī vēl valsts finansējuma robežas. Privātais sektors ir jāiesaist, un lai tas notiktu, ilgspējības eh, aspekts ir jāiekļauj investīciju lēmumos. Tikai tad mēs būsim spējīgi atbalstīt ilgspējīgas investīcijas mūsu okeānos. Lai vadīt investorus uz ilgspējības uh, perspektīvu, ieraugās, kā, kas ir šī flagmaņu darbs eh, finansējumā. Mēs esam attīstījuši to kopā ar Eiropas komisiju šādus projektus un arī ar eh, Pasaules resursu institūtu un Pasaules dabas fondu. Un šogad mēs eh, šos principus, uz kā balstīsies jaunās iniciatīvas, tas ir kā tāds, kā tāda kopīga, kopīgs lietu sargs, kā tāda kopīga pārvaldība. Un tas, kas ir sācies ar uh, tāda apņemšanās no institūcija puses. Tas kļūst par tā, tādu zelta standārtu, kā mēs iegūdām investīcijās ilgspējīgā veidā. Laiks nav, tas ir ārkārtīgi maz, bet ir jārisina ātri šādi izaicinājumi, kas prasa daudzpusīgu darbību. Un tādā izpratnē šodienas pasākumus piedāvā vienreizēju iespēju – apmainīties ar idejām un radīt jaunas partnerības, lai risinātu izaicinājums. Varu jums apliecināt, ka Eiropas Investīcija banka ir apņēmības pilna atbalstīt ilgspējīgu zilo ekonomiku, kas uh, apvieno gan privātās investīcijas, gan valsts investīcijas lai, un mūsu bankas investīcijas, lai mēs kopīgi gūtu panākumus. Lies paldies! Paldies, Navāro kundze! Un tagad gribētu Pieru Delso kungu. Viņš ir Eiropas komisijas direktorāta pārstāvis, viņš atbild par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmē darbību un mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Viņam būs iespēja izteikties uz četrām minūtēm. Lūdzu, jums vārds, Dezaukungs. Lies paldies, priekšsādātāji. Jā, ļoti garš nosaukums eh, tam, ko es daru Eiropas komisijā, bet to visu var eh, apkopot dažiem vārdiem. Debesis, Koperniks, debesis. Var jau pateikt, ka tām ir robežas, bet tas tomēr ir tāds eh, skaits, tas ir tāds ļoti spēcīgs instruments, lai uzraudzītu, ko mēs darām. Un, un prezidents Tajānī jau teica, ka Eiropas komisija ESA, Eiropas uh, Kosmosa aģentūra izstrādāja šādu jaunu, eh, ļoti spēcīgu instrumentu Kopernikus. Tas ir satelītu sistēma, kas uh, uzrauga zemeslodi un uh, novēro, kāda ir situācija uz zemeslodes. Šajā kontekstā, protams, okeāna ir ļoti svarīga daļa novērošanā, ko mēs veicam kopā ar Kopernikus. Un uh, tāda, tāds instruments kā Kopernikus, to ir vērtējuši visi eh, pasaulē ASV un vērtē kā vislabāko sistēmu pasaulē. Tad mēs kā Eiropieši visu kopā esam izveidojuši sistēmu, kas ir vislabākā pasaulē novērotu zemeslodi. Ko mēs darām ar šo uh, novērošanas uh, rezultāti, kas nāk no Kopernikus. Mēs izstrādājam pakalpojumus, kas arī uzrauga to, kas notiek okeānos, un mēs izstrādājam to, ko mēs saucam, tā saucamie jūrniecības pakalpojumi. Un šeit ir arī prognozes par okeānu klimatu. Un uh, uz pamatoties uz šo zemeslodes novērošanas satelītiem, mēs izveidojam ziņojumus par tādiem kā ledāju kušana, par jūras līmeņu situāciju mēs novērojam, kas notiek okeānos, un tādēļ tas ir ļoti svarīgs aspekts Kopernikus, ir eh, jūras uzraudzība, novērošana, tas tiek izmantots, lai novērotu visas aktivitātes, kas notiek okeānos, eh, piemēram, kas tiek darīts, kas tiek īstenots, bet kas tāpat ir ļoti svarīgi, ir eh, novērot piesārņojumu situāciju. Mēs varam tad arī ātri reaģēt. Vēl viens svarīgs pakāpojums, ko Pērnikus ir ārkārtas gadījumu pakāpoju. Piemēram, kaut kāda krīzes situācija ir kaut kāda plūdi, kā piemēram Mozambikā pašlaik, tad Kopernikus var tikt aktivizēts, lai uzraudzītu šo situāciju un lai glābtu cilvēkus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un kas tiek arī izmantots un to regulāri izmanto. Un ir arī diask, Kopernikus ir lielākais piedā, piegādātājs datiem, datiem pasaulē. Tātad viss, kas eh, parādās, eh, visi dati Kopernikus ir par brīvu visiem, bet sarežģījums ir tādēļ, ka mums ir tik daudz datu. Un pat tad, ja tie ir brīvi dati, par tiem nav jāmaksā. Tas ir ļoti sarežģīti ar tiem visiem šādi, šādi ir liels datu tādus, ko mēs darām. Mēs pieņēmām lēmumu maksāt privātiem operatoriem un lūgt viņiem radīt elektroniskās platformas. Uh, kas izmanto šos datus un uh, pārvalda šos datus, tie arī ir par brīvu visiem. Un kāda ir šī ideja? Ideja tā visa pamatā ir, lai katram būtu iespēja izmantot šos datus, tos redzēt un izstrādāt pakalpojumus, risinājumus, produktus, kas pamatotos uz uh, šīm uh, platformām. Piemēram, ja jūs ievadāt tur datus vai jums ir vajadzīgi, piemēram, tad jūs ejat uz šo uh, portālu, šo datu bāzi, un tad jūs varat par brīvu redzēt uh, un uzraudzīt uh, jūs interesējušo jautājumu. Kāds ir mērķis? Ir uh, pamatā nodrošināt, ka datus var izmantot visi pasaulē, arī, protams, Eiropā, un izstrādāt pakalpojums, kas uzrauga šo situāciju zemes un okeānos. Un pēdējais ir Arktika Pat tad, ja Korpernikus ir tāda veiksmīga programma, mums tomēr jāturpina to izstrādāt un uh, arī apkop nākotnē. Jūs zināt, ka notiek arī saruna procesa par. Uh, gada finanšu ietvaru mēs uh, vedam sarunas ar parlamentu un padomu, un tad mēs izstrādājam jaunas kosmosa programmas nākotnē, ko mēs vēlētos var izstrādāt Kopernikus nākotnē, ja mēs gribam dabūt, protams, arī atbalstu no parlamentu, no dalību valstīm, ir tā saucamā Arctic Mission. Ko mēs ko mēs gribam darīt. Nu, gribam izmantot Kopernikus, lai novērotu uh, Arktikā um, šo situāciju, kā mainās klimats okeānā un vispār pasaulē. Mums patiešām tā vajadzēja būt tādai top prioritātei, lai izmantotu satelītus, lai uzraudzītu šo situāciju. Tā vairāk vispārīgi. Nav jau runa tikai par uh, jūras joma, tas ir katram svarīgs. Mēs vēlamies šo klimata izmaiņu misiju, lai, mē, lai šeit būtu šī novērošana. Un eh, vislabākais instruments, kas ir pieejams, protams, ir kosmos. Un uh, Eiropa ir ļoti spēcīga daudzos sektoros, bet tomēr ar uh, Kopernikus mums ir instruments, kas ir ārkārtīgi spēcīgs un uh, kas arī varētu būt spēcīgs instruments, lai risinātu šo okeāna jautājumu. Lies paldies! Thank you very much, Ms. Liels paldies, eh, Delzjau kungām. Lūdzu, viens teikums. Tā kā jūs runājat par Kopernikus, rodas tāds iespējas, ka mums jau ir tas, ko Hercegungs stāstīja, bet uh, ko jūs domājat par šo ideju, ka mums būtu Eiropas okeāna aģentūra? Atvainojiet, Kā jau minēju, mums ir Eiropas kosmosa aģentūra. Jā, kādai gan nevarētu kaut ko līdzīgu paredzēt arī okeāniem, jo tas ir nozīmīgi. Ņemam to vērā un varbūt varēsim tiešām izmantot Eiropas vecākās amatpersonas piekrišanu šādā ziņā. Un tagad gribu dot vārdu dažiem no mani parlamentu kolēģiem. Sākumā izaskundīja Bilbao Barandīka no Aldes. Trīs minūtes lūdzu lūdzu dodu vārdu Barandīgas kundzei. Paldies! Esiet sveicināti visiem! Paldies visiem tiem arī, kuri mūs apmeklē un arī tiem, eh, kuri radīja iespējamu šī pasākuma noturēšanu un tīpaši Gezīne Beisnerei. Zilā stratēģija izaugsme ilgā termiņā tiek analizēta šodien visdienas garumā, un es domāju, ka tas ir viens no modeļa 2020 interesantākajiem konkrētajiem e, izpaudumiem. E, tā uzsākšana ar komisijas pasākumu div, e, komunikāciju 2012. gadā nozīmē to, ka Eh, tiek veidot izausme, kas ir saistīta ar eh, aktiv, tradicionālo aktivitāšu pārveidošanos. Izaugt, eh, vienlaicīgi samazinot, palīdzē, palīdzēt veidot ekonomisko un sociālo līdzsvaru piekrastes kopienās ir ļoti būtiski. Mums ir izdevies atbalstīt tradicionālās aktivitātes ar nozvejas plāniem. Ir uzlabojušās eh, zivsamniecības tehnikas, pātrinās akvakultūras attīstība, kā arī pārveidojas gan tirzniecības, gan zvejniecības flotes. Tiek izmantota, es, eh, izmantot jauni sasniegumi autonomajā navigācijā. Tāpat arī e, būtiskas ir inovācijas, kas palīdz e, jaunos produktus izmantot apdraudējumu pārveidē par iespējām, piemēram, samazinot plasmas piesārņojumu, at, par, e, paredzot attīrīšanas uh, un jūras uh, atkrituma attīrīšanas iespējas. Tas ir ļoti nozīmīgi ilgtspējīgai attīstībai un arī vēl jāatzīmē ir tāds aspekts kā jūras enerģija. Es esmu no Basku zemes un lepojos ar to, ka mutriko Basku zemē. Uh, izveidota elektrostacija 16. gadā varēja saražot 1,3 gigavatus elektrības, kas tik tiešā veidā ievadīti vispār ģenerālajā elektriskajā tīklā. Neviens cits elektrouzņēmums, izmantojot viļņu enerģiju, nav varējis sasniegt šādu enerģijas apjomu To pašu var teikt par pirmo aero, peldošo aeroģeneratoru, kas nesen tika atklāts Kanārijas salāts Eiropas peri, ultraperiferā reģionā, kas ir ar vadošo lomu ilgspējīgas ziņā arī ar tādu iniciatīvu kā vēju, anaksieb, eh, vēju vainaksieb la corona de viento. Ir jāmeklē risinājumi, kas ir balstīti inteliģentā specializācijā vai vietējos apstākļos. Un visbeidzot, arī jādomā pār jaunām politikām un aktivitātēm, ko mēs plānojam attīstīt. Tāpēc es apsveicu augsta līmeņa konferenci Eh, attiecībā uz to, ko mēs varam sasniegt attiecībā uz jūru. Es to saku gan kā Eiropas parlamenta deputāti, gan arī kā cilvēks, kurš dzīvo sabiedrībā, kas pārtiek no zilās ekonomikas un kurš apzinās, ko nozīmē ilgspējība. Tāpēc no krasta raugoties, gribu noslēgt ar veistījumu. Eh, piekrastes kopienām ir jābūt ar ļoti nozīmīgu lomu, to dalība ir ārkārtīgi būtiska, lai pārmaiņas varētu virzīties uz priekšu un lai mēs varētu gadsimtiem ilgi turpināt sadzīvot ar jūru. Un mums ir jādomā par iespējām, servisiem, pakalpojumiem, lai mēs varētu nodrošināt sabiedrībai un lai mēs varētu uzlabot un saglabāt mūsu attiecības ar jūru. Paldies! Lielas paldies! Nākamās kolēģis darbs ir daudz skaidrāks. Klāra Eugenijā Gēlēra Garsija no sociāldemokrātiem. Trīs minūtes jums lūdzu. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji, esiet sveicināti visi. Mēs šodien piedalāmies ļoti interesantā diskusijā, un es vēlētos šajā paneļa diskusijā noklāju ar dažām pārdomām, lai izraisītu debatas. Zila ekonomika nevar būt eh, un nevar palikt par tikai vēl vienu jaunu jēdzienu. Tad, kad mēs gadiem ilgi runājam par ilgspējību, mēs sakām, ka nevar apgalvot, ka viss ir ilgspējīgs. Ir lietas, kas veicina ilgspējību, ir lietas, kas to neveicina, bet jāapzinās, ka zilās ekonomikas risks ir tāds, ka tas var kļūt par iedzienu, kurā viss tiek iekļau, ielikts, viss jaunais. Tāpēc ir jābūt elementam, kas pasvītro atšķirību. Mēs nevaram uh, E, turpināt darīt visu tā, kā mēs bijām ieraduši darīt līdz šim. Ir jādiferencē tas, kā, kāda pieeja mums ir. Uh, šīm lietām, tā un arī kopā ar mums ir Navarro kundze, e, kur tik uzstājās, mums ir jādomā par to, kā mēs novirzām investīcijas gan e, valsts, gan privātās, lai varētu atbalstīt un veicināt zilo ekonomiku. Tas ir prioritāri rīkoties. Mums var būt vienādi vai līdzīgi mērķi, bet mēs varam iet uz tiem pašķirīgiem ceļiem un mums ir jābūt skaidrībai, kur mēs novirzām investīcijas. It tīpaši tas attiec uz valsts, bet arī uz privātajiem. Okeānos ir ārkārtīgi liela resursu bagātība, un tām piemīt ļoti liels iespējas veicināt no e, ekonomiku un, un nodarbinātību bet mēs nedrīkstam pakļaut pārliecīgai eh, eksploatācijai, resursijā, eh, okeānus eh, jāapzinās, kā bi bioloģiskā daudzveitība un klimata pārmaiņas un visi aspekti, visi šie elementi ir jāņem vērā un tāpēc ir jādomā par formu nomaiņu konkrētajā gadījumā. Uh, un par to daudz jau tika runāts. E, tie bija plasmas piesārņošie elementi. Es gribu runāt par zivsaimniecības nozari. E, Eiropas Savienības e, zvejniecība ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas, un reizē mēs to nepietiekam novērtējam, jo bija ļoti daudz darāmā, un mums nepietika enerģijas visiem aspektiem. Par ilgspējīgu nozveju runājot, ne tikai vidusjūrā, bet arī Atlantijas okeānā, Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, mums ir jādomā par to, lai un kā mēs varam izvairīties no pārlieku lielas nozvejas. Tas skar arī uh, citas eh, zvejniecības veidus. Un atsevišķi pri, eh, principi, kurus gribētu, lai izskan šeit debatēm un pārdomām, ir nepieciešami šai zilaģai ekonomikai, lai tā būtu ilgspējīga. Un pirmais no tiem mums ir jārēķinās ar visu iesaistīto spēlētāju dalību, tī, visu to, kur strādā ar jūrām un okeāniem. Mēs nedrīkstam izslēgt nevienu. Mums ir jāpiesaista pilnīgi visi, kas šeit ir iesaistīti. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, lai varētu pieņemt lēmumus ilgspējīgas zilās ekonomikas sakarā. Otrakārt, ir jāņem vērā lieta, ko mēs daudz pielietojam, bet reizēm pretrunīgi. Tas ir vislabākais iespējams novērtējums, adekvāti un pietiekami izvērtēt un zinātniskā veidā izvērtēt lietas. Eh, šis aspekts nereti netiek pietiekami ņemts vērā. E, to mēs esam redzējuši ne tikai šeit, šajā sēžzālē. Tāpēc zinātniskā vērtība ir būtisks elements, lai izvērtētu ilgspējīgu zilo ekonomiku. Un treškārt ir jāņem vērā visi ilgspējības aspekti - ekonomiskais, e, sociālais un vidas. Visi trīs. Ja mēs vienu no tiem aizmirsīsim, tad mēs savu darbu paveiksim slikti. Visi trīs aspekti ir svarīgi, lai varētu veidot labāku nākotni gan vides, gan ekonomiskajā, gan sociālā ziņā. Un nevienu nevar un neviens nedrīkst no šiem aspektiem izpalikt. Tāpēc es domāju, ka zilā eh, ekonomika nāc ar, nāk ar daudzām iespējām, bet mums ir arī jāapzinās, uz kurieni mēs dodamies un kādi ir mūsu mērķi, lai mēs varētu to sasniegt. Tāpēc Es domāju, ka izmantojot šīs milzīgās iespējas, mums ir jāpiesaista pilnīgi visi spēlētāji. Tie ir tie lielākie aspekti, par kuriem es gribēju runāt šodien. Mēs piedzīvojam um, lielas pārmaiņas, un uh, es vēlētos uh, apsveikt piedāvājumu jaunai okeāna aģentūrai, bet ko domā padome? Padome domā, lai novirzītu mazāk resursu. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam izdarīt vairāk ar mazāk resursiem. Tāpēc ir jādomā par to, kā mēs labāk varam novirzīt mūsu rīcībā esošos uh, resursus šādas aģentūras izveid nebūtu, izveid, izveid nebūtu viegla, bet domāju, ka tā ir apsveicama. Uh, iz... Paldies, un tagad gribētu dot vārdu Izabels Tomas kundzei no sociāldemokrātiem. Trīs minūtes, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdātais, turpināšu franču valodā. Ja es būtu okeāns un es redzētu pār savu šūpuli tik daudz labo pēļu, es. Uh, Eh, nobažī, būtu nobažījies. Tī, nobažījusies City, paši redzot to, ka pār man liecās Eiropas investīcija banka. Man šķiet, ka tas ir kā jauns Eldorado daudziem investoriem, un tam ir daudz iemeslu, daudz iemesli, un tas jau izskanējis pārāk gari par to nerunāšu kas ir e, atjaunīgās enerģijas potenciāls jūrā, robotikas potenciāls, kas nozīmē, kā varētu uh, Ehm, rakts tūk, eh, tūkstošiem eh, kilometru eh, dziļumā. Šobrīd visvairāk pasūs, pasūtītie kuģniecībās um, kuģi ir uh, tādi, kuri spēj veidot naftas urbumus, uh, tos iesākt un doties prom. Es nedomāju, ka tas ir vislabākais veids, kā arī izsnēt šo problēmu, bet ir ļoti daudz pie iemeslu, lai mūs vilinātu zilā ekonomika. Ir labi un arī slikti iegānasti, un šie sliktie iemesli ir tādi, ka pieaug iedzīvotāju vecums, pieaug iedzīvotāju skaits, piet, sāk trūkt zemes resursu, ir tāda ekonomika, kurā pieaug um, preču pārvadājuma apjoms un arī uh, Eh, tādas enerģijas izmantošanas prasības, kas vēl pirms eh, dažiem desmitgadiem bija neiedomājamas. Bet tagad, kas ir eh, visbūtiskākais? Neatkārtotu jūrā tās kļūdas, ko mēs esam pieļāvuši uz zemes. Tas nozīmē, ka jā, radikāli ir jāmaina. Uh, eksploatācijas modelis, ko mēs pat nedrīkstam eh, nodēvēt par eksploatācijas modeli, tam ir jāmeklē jauns vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka uz zemes mēs esam izšķērdējuši, mēs esam pieļāvuši neatgriezeniskas kļūdas, esam pieļāvuši noziegumus pret vidi, mēs esam šķērdējuši dabas resursus, kuri neatjaunojas. Ir jāmaina modelis un jādara tas, un es šeit atbalstu Klāra Sagilers tikko sacīto, ir jāsāk e, darīt to, ko mēs esam iesākoši nozvejas sakarā, maksimālo nozveju pat, ja tas nav optimāls risinājums, ir jāsaglabā vienmēr dabas resursu kapitāls Es nevēlos šeit izmantēt kapitālisma eh, terminoloģiju, lai nerunātu par pamatkapitālu un procentiem. Un visbeidzot, jāiz, eh, jāmazina ietekme uz resursiem un krājumiem kopumā. Tāpēc ir jābūt darāmā ļoti daudz, bet ir divas prasības par datiem attiecībā uz labu pārvaldību resursiem, ekosistēmām un zivju krājumiem. To nevar īstenot bez datiem un otrkārt kontroli. Jā, policijas jautājums, kura uh, nereti nozīmē to, ka uzticība reizes tāds kontroli gan uh, bagātību, saražošanas un dabas resursu izmantošanas ziņā kontrole ir svarīga. Un noslēgumā, lai mēs varētu rīkoties efektīvi, nopietni, lai mēs varētu sasniegt uh, savus mērķus, ir mums jāatbrīvojas no mūsu mazajām nacionālajām nišām, no ekonomiskajām ekskluzīvajām zonām, kas ir 8 vai 12 jūras jūras. Beidzot, ir jāapzinās Eiropas, ai, ka tā savulaik ir bijusi milzīga pussula. Eiropas Savienība ir jāapzinās, ka tai apkārt atrodas ūdens, ko pagaidām uh, Eh, institūcijas vēl nav izpratušas. Komisāri, mums ir jūras lietu eh, ģenerāla direkcija, kas praktiski nodarbojas tikai ar eh, zvejas lietām. Mums ir parlamentā vesela komiteja, kas nodarbojas kas tikai ar zvejas lietām, bet, piemēram, jūras transports ar to strādā cita komiteja. Uh, Es negribu nosaukt tagad uh, visam panelim trūkumus, bet ir skaidrs, ka mēs neesam gatavi kļūt par jūrlietu Eiropu. Ko tas ko nozīmē jūras, jūrlietu Eiropa? Man ir jāsaka daži vārdi par cilvēcību. Neaizmirsīsim cilvēcību okeānos un neaizmirsīsim pienākumu glābt jūrā, glābt cilvēku dzīvības. Uh, lai arī kas viņi būtu. Tas ir princips un vērtība, kam ir e, gadsimtiem ilgas saknes, un Eiropas Savienība šobrīd grib no tā atteikties. Paldies par uzmanību! Lielas paldies! Mums vēl ir virkne runātāju. Katru lūdzu tiešām lūgt ievērot piešķirto 5 minūšu runāšanas laiku. Pirmais runātājs būs Vitors Verdeljo, kurš ir Eiropas Aļģu biomasas asociācijas ģenerāla pārvaldnieks. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies organizācijai par manis uzaicināšanu. Es vēlos ar jums runāt par trim punktiem. Pirmkārt, pastāstīšu, kas ir aļģes, kas ir problēmas, es jau ar okeānu veselību un veselību kāda var būt aiģu lomas, lai atrisinātu šo problēmu. Tātad, kas ir aiģu biomasa? Tas ir mikroaiģes, mikroskopiskas aiģes, kas uh, klāja visus uh, okeānus, visus ūdens tilpnes, kas ir ar fotosintēzes procesu var nodrošināt mums uh, skābekli. Šādi šīs aiģes izskatās. Tas ir tūkstoši reizes mazāks par vienu milimetru un tās ir ļoti dažādas ļoti ar dažādiem nosaukumiem un sēdz dažāda veida ķermeņus. Šis ir viens no visizplatītākajiem aļģes paveidiem, kas uh, veido 5% fotosintēzi, sēdz visus okeānus. Šeit latīniskais nosaukums redzēts. Un kāds ir šī makro aļģes, jūras aļģes, kuras jūs varat redzēt piekrastē? Šeit jūs redzat dažus eh, attēlus no šīm aļģēm, kas ir ļoti plaši pārstāvēts aļģē Eiropā, kur tās tiek ievāktas no okeāniem, Āzijā tās tiek kultivētas. Un šīm dažādajām aļģēm ir dažādas īpašības, kuras var izmantot ļoti dažādi, gan apsaimniekojot atkritumu ūdeni, gan ražojot dažādus materiālus, polisaharīdus. Uh, Piemēram, šis aģis paveic. Dažreiz eh, agrāk bija ļoti izplatīts manā valstī Portugālē, taču pārmērīgi tika eh, ievākts un tagad eh, tā trūkst. Un no tā mēs ieguvām želatīnu. Tātad, kas ir problēma okeāna veselības jomā? Pārmērīgi eksploatējot okeānus. Mēs redzam, ka šeit ir okeānam ir uh, dažādi posmi, kā CO2, kas rada klimata pārmaiņas un attiecīgi milzīgas problēmas okeānos. Un uh, nākamā problēma ir plastmas, kas jau ir pieminēta, un, protams, arī pārmērīga nozveja, kas ir milzīga problēma. Plasmasa, manuprāt, ir viena no galvenajām problēmām, ar kas šobrīd saskaramies. Uh, nevis milzīgie plasmasas atkritumi, bet gan tieši mikroplasmasa, jo tā ir plasmasa, kas rodas ne tikai pašai plasmasai degradējoties, bet arī no visu apģērbu mazgāšanas, kur, apģērbu, kuru jūs valkājat un es arī. Uh, no tāda apģērba, kas nav no koku vilnas, bet no plasmas materiāla. Un katru reizi mazgājot šādu apģērbu, mikroplasmasas daļiņas nokļūst ūdenī un okeānos. Un šie apmēri ir starp 6 līdz 9 miljoniem tonu gadā. Tas ir milzīgs skaitlis, un šī mikroplasmasa ir nepieciešama tūkstoši gadi, lai noārdītos. Un no kādā veidā nav iespējams uh, to izgūt no okeāniem, jo tie ir tik mikroskopiskas daļiņas, kas uh, tad nokļūst tālāk pārtiks ķēdē, krils, uh, vežveidīgie un citas sugas uh, apēd šo mikroplasmas un attiecīgi tas nokļūst tālāk mūsu pārtiks ķēdē. Bet nu paraudzīsimies pozitīvāk, kā mēs varam izmantot āļģes. Šeit ir divas galvenās problēmas saistībā ar okeāniem. Tas, ko mēs izmetam okeānos, un otra problēma ir, ko mēs izgūstam no okeāniem. Uh, Mēs izmetam ķīmisko piesārņojumu un izgūstam vienkārši pārmērīgu zveju. Ne tikai zivis, bet arī vaļus, vežveidīgos dolfīnus, pārmērīgi ie, ievācam krilu. Un kādi būtu risinājumi? Tie būtu trijos līmeņos. Pirmkārt, prevencija, kas ir visbūtiskākais - pārtraukt šo rīcību, ne tikai attīrīt okeāns, bet pārtraukt preventīvi. Uh, Šeit ir ļoti liela nozīme aprits ekonomikai, plasmasas ekonomikai, obligātiem ilgspējības prasībām, kā arī lieliem nodokļiem saistībā ar visu, kas uh, rada milzīgu apdraudējumu okeāniem. Tad nākamais būtiskais aspekts ir informācija. Ja pilsoņi nezin, kas notiek, viņi neradīs spiedienu uz mūsu politiķiem, kas attiecīgi nerīkosies. Un noslēgumā ir nepieciešams uh, līdzsvaroti eksploatēt okeānus, jo neizmantojot okeānus, mēs nevaram tos arī aizsargāt. Ko aļģis var panākt šajā sakarībā? Četras lietas. Pirmās divas ir tādas, ka aļģis var aizstāt uh, akvakultūras barību. Akvakultūrā mēs izmantojam 7 miljonus gadā zivju masas un eļļas un izmantojam 200 miljonus e sojas eh, produktu, un aiģis var aizstāt šos obaltumvielas un šīs eļļas, eh, ja tiek ražotas eh, lielos apmēros. Tātad, ja zivju barība var aizstāt ar aiģēm, tad mazāk zivju tiek pārstrādāts par zivju barību, un ja aiģis var aizstāt zivju barību, tad notiks mazākā koku izciršana, jo aiģis vienkārši var aizstāt šos zivju barību. Aļģes var aizstāt ļoti daudzus produktus, eh, kā tas ir redzams turpmākajos slaidos, taču aļģes var iegūt, izmantojot selektīvas procedūras, kur aļģes var kalpot par eh, baktēriju nesējiem, kas eh, sēd plastmas. Vēl viens aspekts ir kontrolzēta aļģu apaugļošana īpašās jomās, zonās, kur nav skābekļa pilnībā, un aļģis var izmantot, lai radītu skābekli. Tas tā var būt ļoti nozīmīga ietekme un ievērojami mainīt situāciju klimata pārmaiņu jomā. Ir četri galvenie aļģu izmantošanas veidi, gan mikro, gan makro aļģu izmantošana veidi - pārtika, barība, kosmētika, mēslojums, eh, kanalizācijas ūdeņa apstrāde, ķīmiskie produkti. Visas šīs jomas ir Eiropā vadošas. Uh, Ir vairāki pētniecības eh, darbi šajās jomās Eiropā, un tas arī viss no manis. Paldies! Thank you, and now... Jā, liels paldies, un tagad Estēra Asina. Viņa ir uh, Pasaules dabas fonda WWF Eiropas politikas uh, Biroja direktore, piecas minūtes lūgts. Jā, darīšu, ko varēšu. Paldies, eh, priekšsēdē, paldies Eiros parlamentam par to, ka organizēju šo konferenci un ka es varu būt šeit, lai varētu prezentēt savu organizāciju, kas sniedz ieguldījumu ilgspējīgas zivas ekonomikas principu kopumā. Daži no runātājiem teica, ka jā, ka mēs patiešām tas ir liels ieguldījums. Eh, zivju ekonomiski apmēram 24 triljonu ASV dolāru. Uh, tas ir apmēram 2,5 un puse. Mēs šeit runājām par to, kādu labumu tas dod, par skābekli, par, bet tas ir arī kā tāds buferis klimata pārmaiņai, jo tas patiešām sniedz lielu ieguldījumu. OECD ir novērtējis, ka eh, zilā ekonomika, ekonomika līdz 2050 gadam pieaugs eh, divas reizes un eh, būs arī uh, sniegs ieguldījumu arī enerģijā, transportā un citur. Un, uh, kas tika jau pieminēts, un to es arī jau pieminēju, ir uh, tā ir arī iespēja tiešām rūpēties par sugu daudzveidību. Bet pagaidām tas uh, nevirzās vislabā virzienā. Mēs visi ejam nepareizā virzienā. Piemēram, zivju krāģumi ir pārzvejoti, mēs rīkojamies šeit ļoti destruktīvi. Mangrovis uh, Un eh, šīs zonas, tās ir eh, tādā katastrofālā situācijā, 3 līdz 5 reizes tās iet bojā salīdzinamā tropiskajiem mežiem. Mēs šeit runājam par plastmasu un klimatu pārmaiņām, kas eh, tiešām ietekmē piekrastes zonas, bet arī par to, kā ūdeņu pārskābošanās. Un šeit, piemēram, ir sugas, kas pārvietojas geogrāfiski. Un ko dara mana organizācija? Ir piemēram, korāļu zonu izbalēšana, piemēram, viss tas ļoti bīstami korāļiem. Vairāk nekā puse no korāļu krājumiem tiek uh, zaudēta, un līdz 2050 gadam tie vispār varētu pazust. Un tas nav vienkārši tā, ka tā būtu kāda laba un jauka, jauka suga, bet tas tiešām ietekmē miljoniem cilvēku, kas ir atkarīgi no šīs ekonomikas, uh, un ka viņi gūs no okeāniem savu pārtiku. Uh, Okeāni ir, ja tie ir veselīgi, tad tas sniedz ieguldījumu ilgspējīgos mēķos, bet atgriežoties pie to, ko teica iepriekšējā runātāja, mūsu ekonomiskā izaugsme un ambīcijas ir pilnībā atbā, atkarīga no veselīgām ekosistēmām. Mums nevajadzētu tikai runāt par mūsu ambīcijām par zilo izaugsmi, bet drīzāk par to, kā vajadzētu samazināt riskus un, sama un palielināt okeānu pretoties spēju. Tas prasītu daudzas no šīm ekosistēmām, pirms mēs uh, sākam domāt par to, kā tās izmantot. Mums ir jāraugās, kādas ir mūsu planētas robežas. Mums ir tikai viena šī planēta. Un tādēļ mums ir vajadzīgi tādi investīcijas, kas ņemtu vērā uh, šīs eh, dabas resursus, kas ir apdraudēti, un to vajadzētu ņemt vērā, pieņemot jebkuru ekonomikas lēmumu. Tika pieminēja to arī mūsu kolēģi. No vienas puses mums ir eh, pilsoņi, kas prasa rīkoties, bet no otras puses mums ir arī politika. Un ir jau šādi likumdošanas instrumenti, uz kā pamatu varētu veidot eh, ilgspējīgu uh, zilo ekonomiku, bet mums ir jāie, jāveido to. Gribētu šeit pieminēt trīs. Pirmkārt, ir kopīgās zivsamsies politika, tās mēķis, lai panāktu ilgspējīgu zivsamniecību līdz 2020. gadam, bet tāpat arī jūrniecības stratēģija. Tātad jau tūlīt pat tas viss jāsno 2020. gadam. Un uh, arī bioloģiskā daudzveidība, atvainojos, par to, ka neskaidri izrunāju, un tas ir 11. mērķis. Vismaz 10% no piekrastes un jūras zonām tas ir jāskar. Kā jau tika teiks, un to ir vērts pateikt vēlreiz, mēs aicinām tiešām rīkoties. 2020. gadā mēs veidosim krājumu, eh, ra, ra, pār, pārskatīsim šos daudzus eh, starptautiskās vienošanās eh, konvenciju par bioloģisko daudzveidību, CBDB, Un mēs aicinām veidot tādu jaunu vienošanos par dabu, kas iekļaut arī okeānus un sugu daudzveidību. Tam vajadzētu daudz vairāk būt centrā politiskajā darba kārtībā. Un uh, galvenie vēstījumi Eiropas Savienība pirmkārt, lai nodrošinātu ilgspējīgas investīcijas globāla ekonomika, otrkārt, lai tas būtu gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē, lai būtu šāda ilgspējīgas iesaimniecība un treškārt, lai veidotu okeānu stabilitāti, pretoties spēju. Lies, paldies! Paldies! Paldies, ka ievarojat laiku. Un tagad vārds ir Remī Kretam. Viņš eh, arī varēs runāt 5 minūtes. Okay, Paldies, eh, doktora Henkel kungs. Labrīt, labu pēcpusdienu visiem cienījumie komisijas pārstāvi, cienījumie kolēģi. Un eh, mēs eh, reprezentējam okeāna enerģiju. Tas Es ceru, ka jūs varat saskatīt uz ekrāna uh, attēlus un uh, par šo okeānu enerģiju, Ocean Energy. Okay, yeah, it will go. Anyway, the question... Jautājums, ko varbūt jūs uzdosiet, uh, kas mums ir, ne... kādēļ mums ir vajadzīga šī okeāna enerģija? Man atbilde ir klimata dēļ un otrs rūpnieciskās attīstības dēļ. Klimats, jūs zināt, ka līdz 2050 gadām uh, Mēs nevaram izmantot tikai gāzi vai tikai ogles, bet mums ir vajadzīga atjaunojumā enerģija. Ja mēs raudzāmies IPPC ziņojumā un komisijas scenārijiem, lielākā daļa no tiem ir uh, pamatojas uz uh, līdz 2050 gadam atjaunojuma enerģijām, un šeit būs divas galvenās tehnoloģijas. Un šeit vajadzētu nodrošināt līdzsvaru starp diviem aspektiem. Katra uh, enerģijas efektivitāte būs vajadzīga, atbildīgāka rīcība, vajadzīga būs uh, saglabāšana enerģijai, lai varētu ražot elektrību dažādos laikos. Šai sistēmai ir jābūt tādai, tas būs vienkāršāk un palīdzēs līdzsvarot sistēmu. Mēs ceram, ka līdz 2050. gadām mēs varam sasniegt 10%, nu, varēs iegūt no okeānu enerģijas, un otrais punkts ir par rūpniecības attīstību. Okeāna enerģija. Tur ir nepieciešamas investīcijas, rūpniecības attīstība, piemēram, vēja enerģijā. Tādās valstīs, kā piemēram Dānija, Vācija, jau ir panākuši sasniegums globālajā tirgū Un eh, tās, tīpaši tās valstis, kas atrodas pie jūrām un okeānam, līdz 2050. gadam mēs varētu 250 tūkstoši darba vietu nodrošināt šajā jomā un vēl daudz vairāk arī ārpus Eiropas. Tātad jūs redzat, ka daudz kas ir sasniegts, eh, arī pierobežas daudz projekti, protams, ir ļoti dārgi, bet uh, mums ir vajadzīgi šie, šie piekrastes projekti vējam, saulē, izmantot šeit tērautu cementu un uh, ir jābeido aprīkojums, ir uh, jāvienkārši arī procedūras. Un šeit ir jāsāk arī ražot iekārtas nepieciešamās. Mēs vēlamies zilo izaugsmi, kas notiks pēc iespējas ātrāk. Zils ir jaunais zaļais. Okeānu enerģija var attīstīties ilgspējīgi. Es piekrītu Ilzabe, Izabelē Tomā, kura pauda bažas. Pētījumi parāda, kā ir. Tas ir ļoti ierobežojoši tikai vērtēt par to, kā ietums atstās uz vietējo vidi, bet mums ir jādarbojas jomās, kur ir maza biodiverzitāte vēl palikusi. Jā, kādā veidā to darīt? tas, tam ir ļoti ierobežojoša ietekme uz vietējo vidi. Tad ļoti maz iespēja būs panākt labu rezultātu bez okeāna enerģijas. Mums ir jāraugās uh, uz uh, kādu risku tas atstās uz jūras aktivitātēm, uz jūras uh, sugām, piemēram, roņiem. Jāraugās, kā tiek veidot šīs eh, turbīnas, lai nebūtu nekādas eh, sadursmes ar dabas sugu daudzveidību. Mums ir šis jautājums par to, kā panākt šādus risinājumus. Mums tas ir jādara ilgspējīgi. Jautājums ir, kā panākt visu to, lai atbildētu Emmai, kas jautāja par privāto sektoru, par nākotnes investīcijām. Es domāju, ka viņi arī apzinās to, ka investīcijās ir vajadzīgas jaunajās tehnoloģijās, investīcijām vajadzīgas divas lietas. Uh, tirgus redzamību un uh, investīciju atgriešanu, atkal nopelnīšanu. Jā, gribētu pateikties jums un aicināt rīkoties. Pirmkārt, gribu pateikties komisāram Vēlam. Piecus gadus viņš patiešām ir uzlabojis politisko un finanšu atbalstu. Bez viņa daži no šiem slaidiem, ko jūs tagad redzat ar jaunām tehnoloģijām, nebūtu, tie neeksistētu. Uh, kā komisārs Vēla jau teica, būs arī vēl finansējums 2020. gadam. Un uh, daži no šīm iekārtām, ko jūs redzat, tās tiek izmantotas jūrās, tās ir iespējams komisija, pateicu komisijas atbalstam, gribu rīkoties, aicināt rīkoties arī dalību valstīm. Mums ir arī liels uh, atbalsts no vairākām valstīm. Ir arī vēsturē bijuši laba attīstība nacionālā līmenī. Uh, Mums ir vajadzīga redzamība tirgu. Un, lai investori varētu atgūt savas investīcijas, jo, protams, ka kapitālismu vidē viņi neinvestētu, ja viņi negūtu pēļņu no šīm investīcijām. Un jūs kā deputāti prezentēja, reprezentējat savas dalību valstis, jūs varat raudzīties, kas notiek jūsu valstī. Ja mēs to nedarāt klimata mērķu dēļ, tad kaut vai ekonomikas attīstības dēļ lai vietē, jo vietējās eh, sabiedrības kopienas gūst tiešām lielu labumu no šāda veida projektiem. Un ar to es gribu jūs pateikt lielu paldies. Jums ir vajadzīga vairāk informācijas, varat skatīties mūsu mājaslapā, un mēs priecājamies par sadarbību, lai panāktu zilo izaugsmi arī rūpniecības realitāte. Paldies! Merci, monsieur Gruet! Paldies, Griekungs! Un tagad es dodu vārdu pēdējiem runātājiem šodien, kas ir Kristofs Tidgats, kurš ir ģenerālsekretārs CA Europe uzņēmumā. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri Maisners kundze, dāmas un kungi, esiet sveicināti. Pirmkārt, es vēlētos pateikt šo, pateikties šodienas konferences organizētājiem par SEA Europe uzaicināšanu. Mēs esam kuģu būvētāju un uh, E, jūrniecības iekārtu ražotāju asociācija. Kopumā pārstāvot vairāk nekā 28 tūkstošus uzņēmumu, mēs esam Eiropas jūrlietu tehnoloģijas e, nozars pārstāvi. Ko šī organizācija dara okeāna konferencē? Es mēģināšu e, jums paskaidrot sīkāk. Pirmkārt, mūsu galvenā nodarbošanās ir E, jūras platformu un cauruļu vadu ražošana, pārstrāde e, un e, remontēšana. Bet, <clears throat> neraugoties to, ka mēs lepojamies ar savu veikumu, mēs aizvien vairāk uzmanības piemēršam tehnoloģijām, kas ir piemērotas zilajām aktivitātēm. Piemēram, par kruīzkuģiem runājot, arī tā ir nozīmīga zilās eh, ekonomikas sadaļa, un tie tiek ražot Eiropā. Mūsu nozara jūrlība tehnoloģijas eh, ir jūrlietu un okeānu lietu ar, ar šīm lietām saistītas. Un mēs to darām peld, kopā ar peldlīdzekļu tehnoloģiju platformu kolēģiem kas ir sagatavojusi jaunu darba kārtību šī gada janvārī, un tas skar ne tikai klasisko spēļu līdzekļus eh, jūras un upju transportam, bet arī ostu eh, eh, loģistiku. Un E, koncentrēšos vispirms uz peldlīdzekļu transportu, domājot ar tiem gan tāljūras, gan iekšzemes navigācijas kuģu. Mums, kuģus mums ir nepieciešams e, tīrs tran un zaļš transports. Kā to panākt? Mums ir jāveido tādi iekšzemes kuģi, kuri e, radītu nulles emisiju līmeni. Jūras kuģiem mēs vēlamies samazināt uh, par 50% emisijas, un uz 2050. gadu mēs varētu padarīt kuģošanu pār nulles emisiju transportu. Un šeit mēs runājam ne tikai par gaisa emisijām, bet arī tas attiecas uz piesārņojumu ūdenī vai piesārņojumu ar troksni. Un šī jomā mūsu nozare vēlas iet vēl tālāk nekā šobrīd tiek diskutēts eh, starptautiskās eh, jūrniecības organizācijas ietvaros, bet papildus tam, lai transports būtu zaļš un tīrs, mums ir jāņem vērā vēl vairāki citi temati par enerģiju runājot. Šobrīd es tam nepieskāršos, jo Eh, to jau plaši izklāstīja iepriekšējais runātājs attiecībā uz traumas un viļņu enerģiju, bet es koncentrēšos uz citiem aspektiem. Pirmkārt, lai iz, labāk izprastu uh, okeānus, jūras un iekšzemes ūdeņus. Mēs uzskatām, ka uz 50. gadu Eiropa, uz 30. gadu Eiropai ir jābūt uh, pilnībā izveidotai monitoringa sistēmai, kas sniedz e, visaptverošu skatījumu uz iekšzemes un tālu jūras operācijām. Tādā veidā Eiropas Savienība arī varētu m, e, veikt e, plasmas piesārņiem attīrīšanas operācijām. Tāpat ir jādomā pār to, ka uz 30. gadu ir jātīsta daudzmērķu modulārā sistēma, kas atbalstītu un pasargātu jūrā strādājošos, lai nodrošinātu labus dzīves un darba apstākļus, kā arī piedāvātu rekreācijas iespējas jūrā. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā mēs Eiropā radītu pirmās peldošās salas liela apjoma industriālajām aktivitātēm un apdzīvošanai 2050. gadu. Šim nolūkam ir jāizpild vairāk priekšnosacījumi. Pirmkārt, un tam pieskarās iepriekšējie runātāji, tās ir nozīmīgas investīcijas izpētē, attīstībā, inovācijās. Gan apvāršņa Eiropā ietvaros, gan arī ārpus tā. Šobrīd jūra lietu sektors investēja ap 10% no apgrozījuma izpētes aktivitātēs. Ja mēs vēlamies izpildi, sasniegt zilā potenciāla pilnu, zilās izaugsmes pilnu izaugsmi, tad pilnīgi skaidrs ir, ka vajadzīgs vairāk investīciju. Otrkārt, jaunu tehnoloģiju un jēdzienu ieviešana ir jāpavada ar adekvātu politiku un noteikumiem. Tas ir svarīgi tīpaši Eiropas kontekstā, jo tādā veidā mēs varam strādāt inovatīvi, kas nozīmē būt konkurētspējīgiem pasaules mērogā. Treškārt ir jāparedz vieglāk piekļuve finansējuma rīkiem, it īpaši kapitāla un intensīvu riski investīcijām, it īpaši inovatīvajos produktos, taiskaitā inovatīvos kuģos un platformās zilās izaugsmas aktivitātēm. Ceturtkārt, jūrlietu sektoram ir jāparedz nodarbināt motivētus un prasmīgus strādājošos kā arī kuri ir spējīgi strādāt strauji mainīgā tehnoloģiskā pasaulē. Un visbeidzot, Eiropas jūrlietu nozarei ir jāparedz atsevišķa vadības stratēģija, kas dotu iespēju uzturēt savu vadošo lomu um, globālā mērogā. Un arī mums ir jābūt priekšgalā mūsu globālajiem konkurentiem ne tikai nozars interesēs, bet arī zilās izaugsmes aktivitātēs. Un kopumā mans veistījums un aicinājums ir, par, la, ir tāds, ka zilā izaugsme ir ļoti nozīmīga peld līdzekļu un jūrlie, jūrniecības līdzekļu ražotājiem. Tas ir jāņem vērā un jāizmanto pionespekt. Paldies, Tītgāt kungs! Ar to mēs esam pabeiguši pēdējo trešo paneli. Es zinu, ka e, vairāk klātesošie vēlējos uzdot jautājumus, bet e, esmu info, saņems informāciju, ka mēs nevarēsim šos eh, jautājumus eh, nodrošināt ar atbildēm, jo pēc brīža vairs nebūs pieejamutiskā tūkošana, bet mēs vēlamies nodrošināt pienācīgu konferences noslēgumu. Paldies!